Vai ir iebildumi? Nē, līdz ar to šie mandāti ir apstiprināti. Konstitucionālo lietu komiteja iesaka interpretāciju 2002. pānta 5. punktam attiecībā uz informatīvajiem braucieniem lūgurumakstu komitejā. Šī petīcija tiks uzskatīta par pieņemtu, ja līdz šīs plenāras sesijas beigām netiks iesniegt nekādi iebildumi no 40 deputātu puses. Šo tekstu jūs varat atrast Sandirekt. Zaļo un tautas partijas grupa ir ieteikuši